beidzot apraktu kara cirvi. Un vēl esmu saņēmis divus iesniegumus par deputātu imunitāti un privileģiju saglabāšanu. Uz Pēnska kungs vienā gadījumā Vadims Tudors arī ir pieprasījis eh, imunitātes saglabāšanu. Un mēs eh, atbilstīgajā komitejā šos pieprasījumus apspriedīsim. Lūdzu. Numar, uh, eh, point of order. Par procedūru. Lūdzu. 847. Paldies, priekšsēdētāji. Es īsti nesapratu, ko jūs īsti teicāt. Vai jūs mani dzirdat? Priekšsēdētāji kungs, es īsti nesapratu, ko jūs teicāt. Eh, Demagistrisa kungs izsakās. Demagistrisa kungs, vai viņš vēlējās saglabāt savu imunitāti vai nē? Es īsti nesaprotu, par ko bija runa. De Magistrisa kungs īstenībā cīnās pret imunitāti pats savā valstī, un tādēļ ir pilnīgi nesaprotam, ka tagad viņš pieprasa šo privilēģiju ievērošanu, bet es tiešām vēlējos kaut kādu paskaidrojumu saņemt. Paldies! Uh, yeah, uh, uh, a... Tā tad Priekšsēdētājs atbild šādu prasību no magistris kunga esam saņēmusi, saņēmuši. Un komiteja lems, kā rīkoties tālāk. Sastais pants, trešais punkts mūsu reglamentā. Yeah. Was request to defend. Tātad magistris kungs eh, vēlējās, lai viņa imunitāte tiktu aizstāvēta, saglabāta. Es domāju, ka jūs eh, to visu jau dzirdējāt. Lūdzu, ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta, saka priekšsēdētājs. Saskaņā ar 4. panta pirmo apakšpunktu procedūra tiks uzsākta. Vēlējos mūsu vidū sveikt jaunus kolēģus. Saskaņā ar trešā panta otro punktu. Mojkas Klevas kundze, Pendergasta kungs un